The, uh, next item on the agenda is the... Nākošais jautājums ir mutiskais jautājums par mazās uzņēmēja darbības akta pārskatīšanu. Un pirmais runātājs ir Benson kungs, divas minūtes. Paldies! Ekonomiskā krīze ir atstājusi iespaidu uz mazajiem uzņēmumiem Eiropā. Un mums ir jaunībā uz noteikumi kapitāla direktīvā. Tas nozīmē, ka vēl grūtāk mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs savākt nepieciešamo kapitālu. Šajā rezolūcijā Eiropas parlaments ļoti skaidri komisijai signalizē, ka ir jāpieņem nepieciešamie lēmumi, kas nāktu par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Politiķiem, protams, nevajag nodarboties ar biznesa vadību, taču politiķiem vajag ļaut kompānijām veidoties un veidot priekšnoteikums to izaugsmēji. Un šeit ir vairāk iedvesmas avoti. Mums nevajadzētu lasīt spēļiķu kompānijām, bet domāt par to, kas nāks par labu šiem uzņēmumiem - pieeja tirgum, modernizācija, standartizācija Eiropas Savienībā, labāka MVU pieeja publiskajiem konkursiem, Vēl gribu teikt, ka mums ir jāsamazina administratīvais sloks visām kompānijām, īpaši, kad mēs runājam par mazajiem uzņēmumiem. Kāpēc mums ir izdomāta notifikācija, jeb ziņošana vairākas reizes gadā? Es domāju, ka tas viss ir lieks. Katru reizi, kad mēs izstrādājam jaunas likumus Eiropā, katru reizi Kad mēs speram šādus soļus, tas parasti uzliek arvien lielāku administratīvo slodzi mūsu uzņēmējiem. Mums ir jādomā par to, ka tas, ko mēs darām, nedrīkst apgrūtināt uzņēmējus. Mums ir jāpadara vieglāku viņiem darboties spēju, un mums ir jārīkojās strauji un uzreiz. Hercogs kungs. Priekšsēdētāji kungs komisāra kungs. Es skatos, kas ir šeit mūsu viesu galerijā, un šeit ir Ungāru delegācija. Mazie uzņēmēji. Par to mēs domājam ļoti daudz. Mēs esam mēģinājuši pārskatīt, atjaunot šo pasākumu paketi. 39 punkti ar svarīgām iniciatīvām, un dažas man liekas ļoti svarīgas. Īstenošana ir ļoti svarīga. Mēs redzam, ka dažās dalību valstīs e, darba efektivitāte ir lielāka, citās ir mazāka. Vienotā datu bāze mums ļaus redzēt, kur ir labāka attīstība, kur sliktāka nevajadzētu nekur tikt pārkāptas strādājošo tiesībām, bet ir jāveido jaunas darba vietas, jāsamazina birokrātija, taču tas nenozīmē, ka strādājošo tiesības varam aizmest prom. Mazajiem uzņēmējiem ir jāsadarbojas. Runājot par pieeju finansēm, ir ārkārtīgi svarīgi, lai resursi ir pieejami Eiropas līmenī 75% panākumu ir šai jomā, un daudzi uzņēmēji šādā veidā gūst savu kapitālu. 300 tūkstoši mazo kompāniju ir ieguvuši šādu finansējumu, un tas ir jāstiprina un jātīsta. Ir ļoti svarīgi domāt par institucionālo tīklu, kas varētu palīdzēt uzņēmējiem. Jātīsta mūsu uzņēmēju tīkls arī Erasmus programmas, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem. Mums ir 23 miljoni mazo un vidējo uzņēmēju, un kas nodarbina vismaz vienu cilvēku. Un domājams, ka uzlabojot viņu situāciju, mēs uzlabosim situāciju arī darba tirgu. Taču tie, kas strādā uzņēmumos, ir jāapmāca, jākvalificē Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī zaļās ekonomikas programmas īstenošanas gaismā. Mums ir nepieciešams digitālās datoru prasmes. Jaunajiem cilvēkiem ir jāgūst labums, nevis jāzaudē šo procesu rezultātā. Mēs arī apsveicam Ungāru delegāciju. Jums laikam bijis grūts ceļš. Holskundze. Paldies, priekšsēdētāji! You, Paldies, priekšsēdētāji. Mazās uzņēmējdarbības akts tika sveikts MVU vidē, bet tas bija pirms diviem, diviem gadiem, un ļoti svarīgi tagad parādīt mazajiem uzņēmiem, ka tas nebija vienkārši papīra gabals. Runājot par administratīvo slogu, mūsu mērķis nav kaut kas vienreizais, ko mēs sasniedzam un pēc tam atmetam. Mums ir jāturpina pie tā strādāt, un it īpaši man uztrauc situācija ar mikro uzņēmumiem ir relatīvi normāli, ja 204, ja ir mazais uzņēmums ar kaut kādiem tašiem desmitiem, tā ir viena lieta, bet ja ir mikro uzņēmums, kur varbūt ir viens vai, o, vai divi cilvēki, un ja tur ir pārlieku regulācija, tad tur būs ļoti grūti tikulēt šo slogu, un tādi uzņēmumi, kur ir mazāk par desmit darbiniekiem, ir 90% no visiem maziem uzņēmumiem. Tad mikro uzņēmumi ir tā kā ģimenes vienības, un ir tīpaši apie, mums uh, kopā ar visām dalībvalstīm ir jāskatās, kādā veidā mēs varētu palīdzēt mājasēmniecību uzņēmumiem uzlabot savu energoefektivitāti. Arī finansējums ir svarīgs. Pirms lieldienām no Itras deputāti bija devušies Kaliforniju raudzīties uz investīcijām tur, un mēs redzējām, ka riska kapitāls uh, tur bija daudz pieejamāks nekā šeit, un tie, kas sniedza šo kapitālu, bija daudz vairāk gatavi uzņemties risku. E, Kalifornijas riska kapitalisti uzskata, ka 9 no 10 investīciju gadījumu būs ne, neveiksmīgi, bet viens būs veiksmīgs. Un tad ir moto, ka izgāsties ātri, vai cies neveiksmi ātri. Un tas būtu jāņem vērā, tad, kad mēs domājam par novatorisko biznesu atbalstu šeit e, Eiropā. Nevajadzētu stigmatizēt neveiksmes gadījumus, bet drīzāk uzskatīt, ka tas ir solis veiksmes izvienā. Šis ir Cērkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir tāds fundamentāls paradoks e, Eiropas Savienības politikā par maziem vidiem uzņēmumiem. No vienas puses vienmēr ir E, viennozīmīgs atbalsts, ka MVU ir milzīga nozīme ekonomikas stiprināšanā, darba vietu radīšanā un arī ekonomikas kopīgā izmēra radīšanā, bet no otras puses mēs retoriku pārvēršam uh, kaut kādās e, praktiskās izpausmēs, tad redzam, mēs redzam, ka tas tā nav. Šajā rezolūcijā ir liela problēma kā mēs varētu šos vārdus pārvērst par darbiem bez naudas izsviešanas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Pie tam šī nauda vēl ekonomikā nav pieejama. Un vēl jārunā par šo pozitīvo sentimentu, kur mums ir ļoti daudz likumdošanas aktu par darba vietu aizsardzību, par vides aizsardzību. Tas viss ir ar labiem nolūkiem, bet tas viss gulstas ļoti smagi uz MVU, palielinot milzīgi administīvo slogu mazajiem biznesiem tā vietā, lai šo slogu samazinātu ir dzirdēti rezolūcijā ļoti daudz konstruktīvi risinājumi. Man ir īpaši patīk priekšlikums cīnīties pret šo gold plating praksi, apzeltīšanas praksi, praksi ka nacionālās iestādes pieliek kaut ko klāt pie Eiropas pasākumiem. Es personiski esmu cilvēks, kas ir darbojies mazajā biznesā 25 gadus. Uh, Un man ir tāda pieredze, ka, lai, bū, lai arī būtu ļoti jauki samazināt slogu, labākais, ko mēs varam šiem uzņēmumiem izdarīt, ir uzlabot piekļuvi informācijai, lai informācija būtu pieejamāka un lai arī būtu pieejamākas finanses. Paldies, priekšsēdētē. Paldies, Būtikofera kungs. Danke. Paldies, priekšsēdētē. Ne jau katru dienu gadās tā, ka šajā parlamentā, ka deputāti no sešām dažādām politiskām grupām mežnēs vienu jautājumu un uh, uzsākt diskusiju. Šodien tā ir, un tā nav nekāda nejaušība, jo runa ir par uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Šeit runa ir par uh, tādu plašu jautājumu loku, kas skar daudzus. Viens jautājums, ko gribētu uzdot, ko komisija dara, lai, finanš, uh, lai radītu tādus veiksmīgus finanšu instrumentus. Uh, arī nākotnē maziem vedējiem uzņēmumiem. Viens no šādiem veiksmīgiem instrumentiem ir uh, programma konkurencei un inovācijai, tas saucamais SIP. Kā lai tas izskatītos? Ja kopīgā strateģiskā ietvera programma tiktu izstrādā, kādi, kāds iespējas būtu maziem vidējiem uzņēmumiem šajā saistībā? noteikti nebūs iespējams eh, par inovāciju koncepciju runāt tik plašā sakarā un eh, tik eh, visu ļoti paplašināt, ka tur varētu iekļaut visas aktivitātes MVU. Bet mēs nedrīkstam arī izdarīt tādu kļūdu, ka tikai ņemt vērā tādus MVU un to konkurences spēju, kurus mēs uzskatīt par ļoti inovatīviem. Tādēļ es domāju, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, lai pamatprogrammā, kopīgajā strateģiskajā pamatprogrammā tiktu pieņemti pareizie lēmumi. Gribētu īpaši pievērst uzmanību uz to, kad tas attiec arī uz jautājumu, pēc kādiem kritērijiem būtu iespējama vienkāršošana un uh, birokrātijas samazināšana. CIP jau tagad ir daudz mazāk birokrātisks nekā 7. pamatpētniecības programma. Ma maziem vidējiem uzņēmumiem kuri orientējas uz šo pētniecības pamatprogrammu, tas nedēļ nekādu tādu saprātīgu perspektīvu. Tādēļ mums vajadzētu atrast praktisku ceļu. Tas, kas ir bijis labs maziem vidējiem uzņēmumiem, ir tīpaši tādās programmās kā CIP, to visu turpināt un lai reorganizācija tas viss nepazūst kaut kur. Paldies! Savela kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties maniem kolēģiem par ieguldījumu šajā ļoti labajā rezolūcijā. Es gribētu pateikt, ka es pilnībā piekrītu visam, kas šeit ir pateikts līdz šim brīdim. Bet tomēr es esmu esmu pieteikusi arī grozījumus, kas, manuprāt, varētu būt liederīgs pienesums, kas uzlabos galējo tekstu. Vispirms šeit nav pieminēts, kā nelegālā tirsniecība ietekmē mazo biznesu. Diemžēl nelegālā tirsniecība ir realitāte un arī tāds fenomens, kas pieauga visās dalībvalstīs. Nelegālā tirsniecība ir viens no lielākajiem šķēršļiem Eiropas mazā biznesa izaugsmē. Un mans otrs komentārs ir saistīts ar komisijas otro iniciatīvu attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Šajā grūtajā ekonomiskā periodā ir jāatbalsta un jāpalīdz attīstīt skatīties MBU. Un ļoti žēl, ka aizvien mazāk ir inovatīvo firmu un arī zinātnes intensīvo firmu Eiropā ir mazāk nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Un tā kā nepietiek inovācijas, tad tas traucē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem strādāt saskaņā ar jaunajām viedajām tehnoloģijām. Mums vajadzētu kultivēt riskēšanas garu, kas, piemēram, ir izplatīts arī Amerikā, jaunajā paudzē, tīpaši mums vajadzētu šādu uzdrošināšanās praktizēt arī Eiropā. Gori kundze ir problēmas ar balsi, kā jūs zinat. Mm un tāpēc eh, viņas atbild tiks nolasīta. Priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs, godātie locekļi, esmu pateicīgs parlamentam par tā interesi par šo aktu un par iespēju diskusijai par to, ko vēl mēs varētu darīt, lai šajā akta pārskatīšanā ievietot pēc iespējas labākus elementus. Šī pieeja ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu radīt labvēlīgāku biznesa vidi mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tā kā šie uzņēmumi veido lielāko daļu no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un nodarbina ļoti daudz cilvēkus, iespējams vairāk nekā 90 miljonus cilvēku. Šī politika un mazās uzņēmēja darbības akta pilna īstenošana ir Ungāru prezidentūras prioritāte. Mūsu konkurences stratēģijas veiksme lielā mērā ir atkarīga no tā, kā mūsu iniciatīvas attieksies uz MVU. To tālāka izaugsme ir atkarīga no mūsu inovatīvās darbības. Tāpēc padome ļoti atbalsta komisijas paziņojumu par šī akta pārskatīšanu kas parādījās 23. februārī šogad. Šajā paziņojumā komisija uzsver dažas jaunas iniciatīvas tālākai darbībai daudzās prioritārās jomās. Tas izriet no darba, konsultācijām ar dažādām asociācijām un iestādēm, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un tāpēc varam to uzskatīt par labu atspoguļojumu MVU interesēm. Komisijas paziņojums tika pārunāts konkurences sēdē Ungārijā. Šajā sēdē ministri pilnībā atbalstīja prezidentūras viedokli ka četri galvenie jautājumi, kas ir uzskatām par prioritāriem, ir sekojošiem - gudra likumdošana, finansēšana, starptautiskošana un pārvaldība. Protams, daudz kas vēl ir jādara, lai attīstītu šos pamat virzienus tālāk, taču prezidentūra gatavojas nezaudēt šo iniciatīvu. kad padome runāju par šiem jautājumiem, runās par šiem jautājumiem maijā, mēs vēlamies uzturēt šo virzību. Prezidentūras mērķis ir nodrošināt secinājumu pieņemšanu, kas lielā mērā izriet no šī domāt pirmām kārtām par mazo, kas ir visa pamatā. Runājot par privātu kompāniju statūtiem, to ieteica komisija 2008. gadā. Ideja bija tāda, ka mazajiem uzņēmumiem ir jābūt atvieglotai darbībai vienotajā tirgū. Tas savukārt novestu pie cenu un izmaksu krišanās un palielinātu ekonomisko izgausmi. Ir vairākas raizes runājot par šo priekšlikumu. Lai gan daudz kas tika darīts Beļģijas un Zviedrijas prezidentūra laikā, nav bijis iespējams panākt vienošanos, konsensus. Var jums apliecināt, ka Ungāra prezidentūra darīs visu iespējamo, lai mēs varētu virzīties uz priekšu šajā dosjē, grūtajos aspektos, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu. Paldies! Paldies! Rēnkungam vārds! Uh, uh, Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, liels paldies par šo ļoti svarīgo mutisko jautājumu un sekojošo debati. Es atbildēšu uz jautājumu uh, Tajānī kunga vietā, mana kolēģa vietā. MVU veido 99% no visiem uzņēmumiem un viņi ģenerē reālajā ekonomikā lielāko daļu no pievienotās vērtības, arī divas trešdaļas darba vietu atrodas privātajā sektorā tieši MVU. Eiropas Savienība paļaujas uz MVU un arī rada apstākļus, kā šie uzņēmumi var attīstīties un radīt savukārt jaunas darba vietas. Ar MVU ir mazāk birokrātijas, ir vieglāk nodrošināt piekļuvi zaļajiem instrumentiem, un arī tas atbilst labāk reālās ekonomikas prasībām. Jāsaka, ka šeit arī mēs par to esam rakstījuši savā pārskatā. Un es gribētu atbildēt uz jūsu pieciem jautājumiem. Arī sniegšu to atbildi, ko ir nodevis man atbildīgais komisārs. Mēs izmantojam MVU testu, lai izvērtētu ietekmes principus. Šobrīd tiek veikts pētījums par to, kā šis MVU tests tiek veikts gan dalībvalstu līmenī, gan visā Eiropas Savienībā. Šo testu komisija izmantos, lai plānot papildus pasākums labākās prakses izplatīšanai. Šobrīd mēs arī strādājam pie licencēšanas, autorizācijas, bankrota procedūras dalībvalstīs, korporatīvā finansējuma arī. Tad tiek veikts tāds pētījums, un šis pētījums ļaus dalībvalstīm plānot attiecīgos pasākumus, lai varētu principu vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem attiecināt uh, pakalpojumiem. Te ir runa par viens pieturs mehānismu ieviešanu arī uh, tiešsaistes mehānismu izmantošanu administratīvā ziņā. Tad jaunā pārvaldības sistēma. Komisija ir aicinājusi dalībvalstis iecelt SM, MVU, misteru vai kādu citu personu, kas uzraudzīs šī akta īstenošanu. Un par mazās uzņēmēja darbības aktu ir jādomā arī par to, kā tiks realizēti paredzētie pasākumi. Un maijā notiks pirmā konference Budapeštā, kur notiks reālo panākumu izvērtēšana. Treškārt, MVU būs galvenie Eiropas programmas eh, saņēmēji, kas gūs labumu no administratīvās programmas. Mēs arī atbalstam administratīvo izmaksu samazināšanas pieeju. Tātad par 30% ir paredzēts šīs izmaksas samazināt. Un mēs domājam, ka mēs spēsim tiešām šīs administratīvās izmaksas samazināt par 22%. Komisija strādā pie priekšlikumiem, mēs ceram, ka tie būs īstenoti pēc iespējas ātrāk. Daži priekšlikumi dos ātrāku rezultātu, kā piemēram grāmatvedības direktīva, tad kaut kas vēl. Ceturtā grāmatvedības direktīva. Tad to jau ir akceptējis parlaments un varēs attiecīgi sniegt izņēmumu no noteiktām grāmatvedības procedūrām saskaņā ar šo ceturto eh, direktīvu. Tad vēl energoefektivitāte maziem un vidējiem uzņēmiem arī svarīgs jautājums. Tā ir vēl, tas ir vēl viens pasākums, eh, kas ļautu arī uzņēmiem izmantot tā, iespējas, ko sniedz eh, tirgus. Eko inovācijas Šeit ir paredzēts eh, tīklu struktūru veidošanu atbalstīt un arī resursu efektīvu izmantošanu. Mēs eh, tālāk eh, strādājam ar vides un ar enerģetikas jautājumiem Enterprise Europe ietvarā. Un visbeidzot, kā daļa no flagmaņa institīvas, kas ir arī darba kārtībā jaunas iemaņas un jaunas darba vietas šajā ietvarā komisija izvērtēs, kādas iemaņas būs nepieciešamas mikro uzņēmiem. Ir bijusi jau sākuma pētījums stadija par to, kāds iemaņas būs vajadzīgs mikro uzņēmiem līdz 2020. gadam. Šeit secinājumi jau ir publicēti, tur ir noteikts rīcības kas ir jāveic, lai nākotnes prasmes būtu nodrošinātas, lai būtu efektivitāka pieeja, lai attiecīgi šīs praksnes, pra, prasmes būtu nodrošinātas caur apmācību programmām. Paldies! Thank you, Commissioner. Uh, now, Miss... Paldies komisāram. Tagad uh, mēs Dēkos Tevjokundze. Paldies priekšsēdētāji. Cienījamie padomas pārstāvi un komisijas pārstāvi, šodien mēs runājām par kopīgu rezolūciju, kā pārstrādāt eh, mazās uzņēmē darbības aktu. Šo tekstu februāri iesniedz komisija. Maziem vidējie uzņēmumi tos var definēt dažādos veidos, bet var teikt, ka tas savā ziņā ir tas veids, kādā veidā tiks veidot vispār šī sistēma. Un es domāju, ka e Eiropas ekonomika būs stipra tikai ar maziem vietējiem uzņēmumiem un citādi nē. MBU rada darba vietas, izaugsmi. Tie ir uzņēmumi, kas rada labklājību sabiedrībai. Es gribētu koncentrēties uz trim aspektiem, kas man šķiet personīgi ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams tīkls spēcīgiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir jābūt līmenī, arī ekonomiskajai pārvaldē ir jādarbojas. Šādā veidā varēs arī ietaupīt naudu un uh, centienus, un tādēļ tas arī būs labi MVU konkurences spējai. Inovācijas spējas nākotne ir šai sektora īpaši nozīmīga. Tādēļ es domāju, ka uzņēmumi, kas uh, tikai uzsāka savu darbību, dažādos sektoros ir jāstiprina. Treškārt, es domāju, ka maziem vidēju uzņēmumi uh, Tiem ir ar visām tām pašām tiesībām jāpiedalās iekšējā tirgus procesos, kas attiecas uz pārobežu valsts iepirkumiem, gan arī uz citiem aspektiem, kas ir nozīmīgi iekšējā tirgu un eh, kas ļoti pozitīvi ietekmē MVU, kas eh, pat labam tā varbūt vēl nav. Noslēgumā gribētu teikt, jā, patiešām starāk nerunāšu, jo es gribēju vēl pateikt, ka eh, ir runa par tādu uzņēmumu garu un tā ir patiešām svarīga vērtība, tur ir augsti jāvērto, citādi viss tīkls būs ļoti vājš. Tādēļ mums, eh, jāsaka, darb, eh, valdībām ir daudz jādara, Eiropas Savienība daudz jādara, to var panākt ar izglītības instrumentu. Tagad ir vārds Rieras eh, Madurēlas kundzei. Paldies priekšēdātā. Maziem vidēji uzņēmumi, noteikti viņiem ir tāda priekšrocība, ka viņi var būt elastīgi, viņi ir ātri, var ātri reaģēt un ir ļoti tuvu klientiem un viņi daudz vairāk var pieņemt lēmumus. Tās īstenībā krīzes laikos ir ļoti tādas ievērojamas īpašības, eh, un ir prasīts ātrums, reakcijas spēja, un tas bieži vien uh, izšķir jautājumu par izdzīvošanu. Vairāk nekā 90% no mūsu uzņēmumiem tiek kopumā ir MV, un šādu modeli mums ir arī jāsaklabā. Ja šie uzņēmumi pārvietojas, vai kāds liels uzņēmums pārvietojas, tas atstāja daudz ļaunākas sakas uz nodarbinātību. Valstī un uh, valsts iestādēm valsts nedrīkstētu mest sprunguļus uzņēmumu ceļā. Mums ir jāatbalsta MVU. Tiem ir pamata nozīme progresa sasniegšanā dalību valstīs, lai īstenotu uh, Eh, politiskos un likumdošanas pasākumus, ko esam pieņēmuši. Cienījamie kolēģi, Eiropas eh, maziem vedējiem uzņēmumiem ļoti ātri ir vajadzīgi šo mazās uzņēmē darbības akta nosacījumu eh, īstenošanu tādos skaidros un konkrētos pasākumos. Mēs, mēs priecājamies par visiem pasākumiem, kas tiek veikti, kā piemēram uh, Uh, konkursa rīkošana vai elektroniskās pieejas uzlabošana, informācijas pieejas uzlabošana, kas pamatojas uz uh, tām centrālām mājaslapām. Bet ar to nepietiek, kas līdz šim ir darīts. No parlamenta mums ir vai jāizdara spiediens un jāprasa, lai tie, kas atbild par uh, konkursu rīkošanu valsts iepirkumu iestādēs, uh, lai Mm, viņi izstrādā nosacījumus, ka MVU tur varētu piedalīties, lai būtu pozitīva diskriminācija. Un eh, MVU vajadzētu eh, darīt visu, lai nebūtu nekāda aizkavējuma. Kreuzman kungs. Äh, Priekšēdētāja komisāra Rēna kungs. Kopīgais iesniegums par äh, mazā uzņēmēs darbības aktu pārskatīšanu parāda, ka daudz vēl jādara, līdz Eiropai patiešām būs brīvs ceļš ir tīpaši dalībās līmenī. Es priecājos, ka Eiropas Savienībā pēdējos gados vismaz ir izdevies gan izvēl visus likumdošanas eh, priekšlikumus īstenot par mazu uzņēmēju darbības aktu. Jaunā eh, direktīva par maksājumu aizkavēšanos, būtu, tas būtu svarīgs noteikums, eh, nosacījums, kā uzlabot MVU. Dalībvalstīm ir divas, eh, divu gadu laiks, lai iztenotu šo direktīvu. Es prasu, lai tiktu mēģināts šo laika periodu vēl samazināt, ir īpaši tādās dalībvalstīs, kur nav ne, nekāda liela problēma. Nevajadzētu vilcināt uz diviem gadiem, bet pēc iespējas vienu gadu laikā vajadzētu īstenot. Eiros privātās sabiedrības dalība valstīs par visu nav vēl vienojušies, tādēļ es uh, apsveicu to, ka Ungārijas padomas pre prezidentūra pie tā turpina strādāt un uh, eh, pievēršam īpašu uzmanību. Uh, mazie vidēji uzņēmumi tieši šādā formā varētu ietāpēt ļoti daudz izmaksas. Es domāju šeit par, uh, gan par grāmatvedību un arī par konsultācijām. Tādēļ mani priecē tās, teikšu to vēlreiz, ka Ungārijas padomas prezidentūrai ir izdevies uh, uz to uzlikt uh, tādu centrālo uzsvaru. Jā, tad šie valsts iepirkumi šeit mēs MVU labā daudz varam darīt. Ir ļoti daudz birokrātisku nosacījumu. Tieši MVU ir ārkārtīgi sarežģīti piedalīties eh, valsts iepirkumu konkursos. Daudz vairāk ir jāratur caurskatāmība, ir arī jāmēģina izmantot iespēja, ko rada modernie mediji, ir tīpaši internets. Paldies! Thank you. Mrs. Swinburne. Swinburne kungs kundze. Šis akts ir tieši tas, par ko mums būtu jādomā kā politiķiem un pilsoņiem. Šādā veidā mēs varam piešķirt jaunu enerģiju mūsu ekonomikai. 75% no mūsu darbiem ir atbildīgi, un arī Lielbritānijā lielā mērā tieši šis sektors nodarbojās ar krīzes smagumu iznešanu, tāpēc es pilnībā atbalstu šos mērķus samazināt administratīvo slogu, veikt dažādas darbības testu kopā ar citu likumdošanu, ko ir izdomājusi mūsu valdība Lielbritānijam, tam vajadzētu sasniegt mērķi, bet tagad ir īstais laiks, kad būt drosmīgiem un ambicioziem. Esmu redzējis tik daudz radošuma velsā. Jauni uzņēmumi veidojās ļoti strauji, un tie būs konkurētspējīgi pasaulē pieņemsim filmu un programmu izstrādē. Un kā to veicināt? Es vienmēr to sev jautāju. Lielie projekti, protams, arī varēs palīdzēt mazajiem uzņēmējiem, radīs jaunas darba vietas Velsā un arī Lielbritānijā kopumā. Klarka kungs. Desmit principi, kas ir šeit ievietot, kas varētu palīdzēt mums attīstīt Uh, tirgu. Būtu labi, bet eirozona taču sabrūk, kādas būs jaunās iespējas. Kāda izaugsme, par ko mēs runājam, 2009. gadā jautāja komisāram, kādas specifiskas soļi tiks izdomāt, lai palīdzētu. Viņš neņēma to vērā, atbildes nesaņēma. Tagad ir dažas atbildes šajā Uh, pārskatā ir it kā daži noteikumi, kas varētu samazināt slodzi, taču tas ir galīgs sīkums. Esošie likumi taču ir daudz spēcīgāki. Pirmais princips ir veidot pareizo vidi, nevis veidot jaunus noteikumus, palīdzību, bet likvidēt esošos noteikumus simtiem jo komisijas prezidents Barozo jau nesen teica, pagājušā gada jūlijā, ka birokrātija grauj šos uzņēmumus. Paldies, Ziedka kungs, divas minūtes. Dāmas un kungi, eh, Viss šīs lietas ir tādas samērā sarežģītas, bieži vien pārāk ierobežojošas un tiešām nelīdz progresam un attīstībai. Tādēļ es kā koordinātors juridiskajā komitejā gribētu pievērst jūsu uzmanību tām, kādā veidā likumdošana ir izvirzījusi par mērķi gan ex ante, gan post ante uh, veidot un paredzēt tādus testus pārbaudas MVU tas viss ir virzīts uz to, kā radīt jaunus šķēršļus, eh, aizkavēt jaunus šķēršļus MVU, un tas būtu ļoti svarīgi eh, mūsu ekonomikai. Tātad vispirms domāt par mazajiem. Šis princips eh, ir ļoti būtisks, vai arī šeit tam var būt arī tāda kā parauga funkcija, kādā veidā Eiropas Savienības likumi var tiešā veidā pāriet uz dalībvalstu līmeni. Uh, Cerams, ka tas neradīs nekādu sarežģījumus MVU. Arī Štaibera darba grupa, ko ir sasaukusi komisija, eh, lai eh, šeit pārbaudītu apstākļus un administratīvo slogu, ir ļoti svarīga. Un varbūt pārāk lieli kontrolas nosacījumi bieži vien rada šķēršļus un sa, sa, pajūdzina visu un bieži vien pat uh, Eh, MVU padara neiespējami piedalīties eh, noteiktos eh, pasūtījumos. Ir pamatot uzdot jautājumu, vai tad komisija ir izanalizējusi visu? Kādā veidā uh, administratīvās logas samazināšanos 25%, pār 25%, kā tas ietekmē atstāju jaunas, jau paredzētas likuma normas, kā tas ietekmē uh, situāciju, ko ir ieviesušas jau dalību valstis. Mazā uzņēmējdarbības akts uh, saskars daudziem šķēršļiem. Dažās valstīs uh, šo principu īstenošana ir uh, saistīta ar nu, tādām pozitīvām sekām, ko tas ir izrasties. Gribētu varēsim arī kaut ko pateikt par darbu, kas sācies ar juridiskajā komitē, kas attiec uz patentu jautājumiem Eiropā tas netiešā veidā arī ietekmēs eh, MVU un viņa attīstību. Paldies! Thank you, Mr. Chair, Mr. Com Paldies, priekšsēdētāji Tikau kundze. Eh, Eiropas Savienībā ir pieaudza bezdarbs. Un šie bezdarba cipari ir ļoti satraucoši. Bezdarbnieku skaits ir gandrīz vai divkāršojies. Ir nepieciešams uzlabot piekļuvi finansējumam. Ir nepieciešams nodrošināt pieju struktūru fondiem un citiem Eiropas fondiem, lai mēs varētu attīstīt uzņēmēju darbības gāru. Ir nepieciešams strādāt ar likumdošanu. Vajadzētu nodrošināt vieglu piekļuvi dažādiem fondiem bez liekiem likumdošanas eh, grūtībām. Mums ir jāstrādā ar mazajiem uzņēmiem, jāpalīdz izstrādāt biznesa plānu, arī attiecīgi inovatīvā kapacitāte jāveicina 33% tik daudz kontraktu bija izpildījuši pēdējos divos gados mazie un vidējie uzņēmumi. Mums noteikti ir jāveicina mazo uzņēmumu piedalīšanos kopīgajā tirgu, un tāpēc mēs gribētu lūgt gan komisijai, gan arī dalību valstīm pieņemt visus mērus, lai attiecīgi 50% kopējā tirgus sastāvētu no produktiem, ko attiecīgi svarīgi ir, tad nevajadzētu ņemt arī Mančesteras uh, nu, uzdevumus, vienotais tirgus vēl neoperē, un īstenībā tas ietekmē arī Eiropas mazos uzņēmus. 2008. gadā komisija pieteica savu ekonomiskās atveseļošanās plānu, bija paredzēts izmantot 30 miljonu eiro maziem vidējiem uzņēmiem. Tas viss, lai panāktu kredītus viena miljarda eiro apjomā. Kā ir ar šo finansējumu? Kā ir ar šo projektu? Vai jūs gribat vēl papildināt šo finansējumu? Un kā jūs salīsies ar dalībvalstīm to visu? Bicotā kundze, 3 miljoni darba vietu iet zudumā kaut arī ir tik liels atbalsts eh, tie visai eh, iegūdīts. Tā ir tāda skumja bilance MVU Lisabonas projektā un ličinajos pasākumos Eiropai 2020. Tagad tiek mēģināts eh, no 2014. līdz 2020. gadam to visu veidot labākā veidā, bet gadu no gada rodas jautājumi, miljoniem jautā, ko tad vispār dod Eiropa? vai Eiropa patiešām var risināt ekonomiskās problēmas, ja jau tāpat nevar runāt vienā balsī. Es ceru, ka mazās uzņēmē darbības akta pārskatīšana radīs atvieglojumus, būs vieglāk piekļuva kapitālām, labāka administratīvā situācija. Ar šo direktīvu par maksājumu aizkavēšanu ir spērta konkrēti soļi, beidzot tā vairs nav tikai propaganda. Līdz šim ir bijuši ļoti daudz tādi labi un vārdi, bet tagad ir vajadzīgi darbi. Daudzi MVU ir uh, pazuduši tieši manā reģionā Veneto. Veneto um, Paldies, Kāriņkungs. Sorry, Mr. Kārins, I apologize lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, komisāri. Ģimenēs ļoti bieži vecāki pievērš uzmanību tam bērnam, kas viskaļāk kliedz. Kaut gan īstenībā uzmanība būtu jāpievērš pavisam citam bērnam. Tāpat tās politiķi un prese visbiežāk uzvēr, pievērš uzmanību lielajiem uzņēmumiem kuri ir daudz, kuriem ir daudz naudas, kuriem ir liela balss, kaut gan drīzāk būtu jāpievērš uzmanība citi, eh, citiem. Tas ir maziem uzņēmumiem. Lielie uzņēmumi mums Eiropā ir kā lieli koki, bet šie lielie koki nesastāv visu uzņēmumu mežu. Pāris skaitļi. Pāri pat 90% uzņēmumiem visā Eiropā ir mazie un vidējie, nevis lielie no strādājošiem apmēram trīs ceturdaļas strādājošie strādā tieši mazajos un vidējos uzņēmumos kuri saražo tikpat daudz no eiropas iekšzemes koprodukta. ir pienācis laiks mums mainīt savu uzmanību no lieliem uzņēmumiem kuri ir skaļi es negribu teikt kā bērni bet kuri ir skaļi un pievērst uzmanību tiem klusākiem kur tomēr vairākums tieši strādā mazajiem. un šajā sakarā komisār kungs es aicinu jūs stingrāk pievērst uzmanību jūsu pašu komisijas apņemšanai samazināt administratīvo slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem. jūs to varat darīt vērtējot savu likumdošanu neieviešot normas kuras sadārdzina administratīvo slogu. atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus mēs ātrāk veicināsim ekonomikas izaugsmi visā eiropas savienībā. paldies par uzmanību! Thank you. Mr. Balčītis. Paldies. Priekšsēdētāj kungs. 2008. gada akts bija paredzēts ar mērķi veidot labāku situāciju maziem uzņēmumiem Eiropā. Mēs esam panākuši progresu, esam samazinājuši administratīvo slogu, piemēram, ar maksājumu direktīvu un citām direktīvām. Taču redzam, ka rezultāti nav tik iespaidīgi, kā mēs gaidījām. Galvenās prioritātes - finansējums, atmosfēras uzlabošana, sistēmu vienkāršana netika panākta. Mums ir dažādi juridiskie režīmi patērētāju aizsardzībai. Tas samazina uzticību uzņēmējiem. Mazajiem uzņēmējiem savukārt ir problēmas paplašināt savu darbību citās valstīs, un tas nekādā ziņā neveido labāku vidi. Krīze ķēra vissmagāk tieši mazos uzņēmējus, daudzi bankrotēji, iekrita parādos. Mēs, protams, mēģinām viņiem palīdzēt, bet ne jau vienmēr veiksmīgi. Makrofinansiālo instrumentu programmas, protams, bija pareizais ceļš, taču Rezultāti rāda, ka daudzās sevišķi mazajās valstīs bankas nedod aizdevumus mazajiem uzņēmumiem, tās pastiprināja noteikumus. Dažas bankas, kas nodarbojas ar šiem aizdevumiem, pat nesaņēma pietiekam daudz datus. Un tad ir jautājums, vai šis instruments ir uzskatāms par veiksmīgu. Mēs domājam, ka šie instrumenti ir jānovēro no komisijas puses un jāpārskata ik pa brīdim. Tad mēs varēsim redzēt, kur vairāk pielikt spēkus, kur veidot labāku vidi. Jūs gribējāt iejaukties zilā kartē? Paldies, priekšēdētāji. Es gribēju Bāčītis kungam pajautāt, ko viņš domā par uh, Erasmus programmu, jo viņš teica, ka šeit finanšu situācija tieši krīzē ir ļoti tāda nedroša, nestabila, un es tagad dzirdēju, ka komisija šo programmu eh, tās jau samazināt. Vai jūs nedomājat, ka būtu saprātīgi tieši finanšu krīzes eh, laikā parūpēties par to, kā maziem vidējie uzņēmumi šeit dabūtu iespēju uh, iepazīt jaunus darbības laukus? Paldies! Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų. Paldies par jautājumu. Ļoti labs jautājums. Prioritārs jautājums par to, kā mēs pārstruktūrēsim sabiedrību, kas spers tos galvenos soļus, nerunāja tikai par mazajiem uzņēmējiem, bet arī par lielajiem uzņēmējiem. Erasmus programma, protams, ir ļoti svarīga Eiropas parlamentam un komisijai un padomēji vajadzētu pievērst vēl vairāk uzmanību tieši šādu programmu saglabāšanai, lai nākotnē mums būtu labāk apmācīti jaunieši, kas varētu īstenot visas teorētiskās idejas, par kurām mēs šeit runājam praksē. Es piekrītu, ka šo programmu samazinājumu nevajadzētu atbalstīt parlamentā. Paldies! Marcinkievičs. Paldies, priekšētātāja komisāra kungs. Veiktais darbs par eh, mazās uzņēmē darbības akta pārskatīšanu. Tam vajadzētu koncentrēties eh, uz eh, Eiropas akcijas sabiedrību statusu un viņu aktivitātiem iekšējā tirgū. Uzņēmumi, kas uh, pagājušos mēnešos eh, ir eh, darbojušies eh, bieži pētījumi parāda, ka um, bieži netiek pietiekami daudz pārbaudīts, kāda ietekme ir administratīvajam uh, slogam. Izvirzot jaunas uh, uh, prasības. Daudz vairāk tiek uh, ierosināts, eh, lai komisija parādītu daudz lielāku aktivitātu uz šiem jautājumiem. Vēl eh, citi pasākumi mazās uzņēmē darbības akta jomā eh, vajadzētu uzlabot arī finanšu situāciju. Vajadzētu samazināt risku un sagādāt labāku pieeju kontaktpunktiem un vajadzētu labāku palīdzību sniegt administratīvais jautājumos. Šis mērķis uh, par nodarbināto kvotu, kas ir eh, ierakstīts 2020. gada stratēģija Eiropā. Tur vajadzētu arī eh, domāt par papildus izmaksām, ko tas viss radīs. Paldies! Thank you! Paldies! Brīvais mikrofons. Sekojušie runātāji, visiem droši vien nedošu vārdu. Bazesku, Galo, Kelly, Silvestras, Putas, Paskal un Robā. Es domāju, tas būtu labs sadalījums pa grupām. Bazesko pirmais. Lielas paldies! Spēkā esošie noteikumi ir tādi, kam jāņem vērā visas šīs nianses. Un turklāt iepriekš tam visam jābūt pielāgotam arī 2020. gada stratēģijai. Tam visam jānotiek pietiekami ātri, pietiekami integrēti, visiem rīcībai jābūt saskaņotai. Un es domāju, ka īpaša uzmanība jāpievērš finansējumam eh, tiem uzņēmiem, kas aktīvi darbojas novatorismu jomā. Rumānijā, piemēram, ir ļoti labi piemēri par to, kā tiek piemērota paraugu praksa attiecībā uz principu komercdarbības veicināšanai. Ir tā tad lūk šī iniciatīva Start Business, un tās mērķis ir attīstīt pārvaldības funkcijas, vadības funkcijas šajos mazajos uzņēmumos. Tāpat arī tiek īstenots princips finansēja, pie, atvieglojums fin, piekļuvē finansējuma maziem uzņēmumiem. Paldies tālāk, Kūtas kungs, saka priekšādātājs. Paldies priekšādātāji. Es gribu teikt paldies par šo komisijas priekšlikumu attiecībā uz mazo biznesu aktu Eiropā. 2011. gada 23. februarī tas tika arī laists gaismā. Uh, Un eh, jāsaka, mums ļoti patīk tas, ka lūk ir, nu, ir gūti panākumi eh, šī tiesība akta pieņemšanā, bet vēlamies, vēlamies tomēr vērst uzmanību arī uzaicinājumiem. Piemēram, MVU vienmēr ir problēmas ar savu finansējumu kapacitātes uzlabošanu, grūtības ar kredītu saņemšanu, un tās bieži vien sastopas ar pār, tie bieži vien sastopas ar pārāk lieliem birokrātiskiem slogiem. Nacionālā līmenī parasti administratīvā kapacitāte ir nepietiekama, lai tiktu ar to galā. Turklāt ir nepieciešams nodrošināt arī pārskatāmību, kaut kādu veidu salīdzināmu tabulu, um, lai varētu salīdzināt, kādas ir šīs iespējas nacionālā un Eiropas līmenī. Nu, tāpēc mēs ceram, ka būs arī jauna tiesība akta attiecībā uz MVU. Thank you, Mr. Lielas paldies, tālāk Paskas kungs. Ďakujem za slovo od prijatia iniciatívy small business act už uplynulo viac ako dva roky a preto je správne že komisia vo februári vydala oznámenie Ir pagājuši vairāk kā divi gadi, kopš tika pieņemts mazo uzņēmumu akts, un tāpēc ir ļoti laba doma komisijai šogad nākt klajā ar izvērtējumu. Mūsu centieni veidot veiksmīgāku biznesa vidi maziem vidējiem uzņēmumiem vēl nav guvuši panākums. MVU pārstāvi aicina īstenot jaunus pasākums, lai situāciju uzlabotu. Es domāju, ka mums vajadzētu ciešāk apskatīt iespējas uzlabot šos noteikumus un to īstenošanu dalību valstīs. Manā valstī, piemēram, nacionālie tiesību akti ir, tur, ir tādi ļoti nepakļāvīgi pārmaiņām. Tie nevēlas Un nacionālais tiesību aktos joprojām ir dažāda veida mēri paredzēti, kas ļauj vērsties pret MVU, kas nenāk tiem par labu. Un mums vajadzētu tomēr šiem maziem vidiem uzņēmumiem palīdzēt. Paldies, tālāk Obermājer kungs. Prezident. Priekšsēdētāja kungs. Īpaši pozitīvi ir tas, ka tagad eh, ar mazo uzņēmumu aktu būs vienkāršāk eh, izveidot eh, uzņēmumus. Tas pats attiecas arī uz eh, finanšu saistībām. Es eh, arī apsveicu, ka ir samazināts termiņš uz 30 eh, dienām. Protams, ka pastāv vēl dažādi administratīvi šķēršļi, taču naudas plūsmā, piemēram, vajadzētu pārbaudīt valsts kritērijus, vai tie varētu nodrošināt kaut kādus atvieglojumus kredītu saņemšanā. Tāpat arī ir jādomā par privāto uzņēmumu, par Eiropas uzņēmumu izveidi, jo tas noteikti būs daudz uh, svarīgāk eh, kā jebkādi citi tiesību akti. Ir eh, jākonstatē arī tas, ka šīs iniciatīvas ir eh, jāturpina, lai mazie un vidēji uzņēmumi varētu piekļūt Ķīnai un citiem Āzijas lielajiem tirgiem. Paldies! Lielas paldies, tālāk Gāls kundze! Köszönöm szépen, elnök úr! Egyetértek a felülvizsgálat azon... Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pieti, eh, piekrist iepriekš izteiktēm. Ir nepieciešams veikt pasākums, protams. Ir jāraugās, kā dalība valstis īsteno mazās uzņēmēja darbības akta normas. Tas ir svarīgi, jo mazo un vidēju uzņēmumu problēmas mums ir labi zināmas. Viņiem ir grūti piekļūt kredītiem, ir grūti piekļūt tirgiem, ir liels birokrātiskais sloks. Un tādēļ, manuprāt, ir ļoti labi, ka mazie un vidēji uzņēmumi var reģistrēties kā Eiropas privātie uzņēmumi un samazināt birokrātsko slogu. Regulējumam ir jābūt gudram, saprātīgam, un ir jāievēro vienoti principi visā Eiropā. Mums ir jāraugās, vai politikas noteikumi ir pieņemami, un tad ir jāraugās, vai kaut kas nebūtu jāmaina. Kelīgums. Paldies, priekšsēdētāji. Ir fakts, ka katrs MVU rada vienu darba vietu. Un tā vietā, lai atbalstītu viņus, uh, tiek likti visādi šķēršļi un uh, palielināts birokrātiskais sloks. Mūsu jaunā valdība ir pasludinājusi pasākumus, uh, lai atvieglotu viņu dzīvi. Tas ir ļoti apsveicami. Tur ir uh, paredzēta dažādi nodokļu atvieglojumi un tā tālāk. Ir svarīgi, lai mēs īpaši cīnītos pret ēnu ekonomiku. Mums ir arī jāveicina uzņēmēju darbību pievērsties e-komercijai, un līdz ar to mēs varētu palīdzēt veidot darba vietas un radīt jaunus uzņēmumus. Paldies! Un Silvestrīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mazuzņēmēja darbības akta pārskatīšana ir lieliska iespēja. Īpaši, ja mēs balstamies uz faktu, ka eh, MVU, piemēram, ieņem ļoti svarīgu vietu eh, Itālijas tautsēmniecībā īpaši centrālajā, Ita, eh, It, Itālijas centrālajā daļā. Faktiski visa uzņēmē darbība gandrīz notiek MVU, un viņi veido arī lielāko daļu mūsu tradicionālu uzņēmē darbības veidu, bet, diemžēl, daudz uzņēmumi ir bankrutējuši negodīgas konkurences dēļ. Eiropai ir jāsniedz spēcīgs signāls par to, ka ir lielāka caurskatāmība, ātrāk notiek izmaksas, ir mazāk birokrātijas, tiek nodrošināta finanšu stabilitāte. MBU, kur to tiešām ir pelnījuši. Paldies! Un tagad vārds komisāram Olirēnam. Uh, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Paldies par šo ļoti vispusējo, uh, vispusīgo diskusiju. Komisija zina, ka ir jādara daudz vairāk. Un to jau ir pasvītrojuši daudz deputāti. Un es pilnībā piekrītu, ka ir svarīgi, lai mazo un vidēju uzņēmumu labklājība uh, tiktu nodrošināta, un tā ir svarīga, lai mēs varētu izkļūt no krīzes un nodrošināt izaugsmi un darbietu pieaugumu. Kad labi iet mūsu MVU, iet labi arī Eiropas ekonomikai. Vispirms jādomā mazos mērogos. Šis princips tiks eh, vienmēr ievērots Tad, kad mēs raudzīsimies, kā mazās uzņēmēji darbības akts tiek e, ieviests, un tā ir e, komisijas prioritāte, un paldies par jūsu atbalstu. Komisija ar repcietību raugās uz sadarbību ar Eiropas parlamentu un citiem spēlētājiem, lai nodrošinātu efektīvu mazās uzņēmēja darbības akta ieviešanu Eiropas līmenī un dalību valstīs nacionālajā līmenī. Būtībā Eiropas MVU nedēļa oktobrī būs lieliski iespēja strādāt kopā, lai informētu cilvēkus visā Eiropā par MVU politiku. Mēs organizējam šo pasākumu kopā ar parlamentu un komisiju. Paldies! Paldies! Un visbeidzot vārds Kjorī kundzei. Diemžēl viņas runu norakst, nolasīs viņas vietnieks, jo viņa ir pazaudējis balsi. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Mums ir jārīkojas tūlīt un nekavējoties. Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica neviens vien deputāts. MBU ir eh, lielākais darba devējs Eiropas Savienībā. Un ekonomiskās krīzes um, laikā ir ļoti svarīgi pārskatīt to, kā mēs varam viņiem palīdzēt. Kā varam palīdzēt nostāties uz kājām. Ungārijas prezidentūra cieši tic, ka ekonomika ir jābalstās uz darbu, uz cilvēkiem, uz sabiedrību, un mēs lielā mērā paļaujamies uz MVU Ekonomiskā vīde ir mainījusies kopš 2008. gada, un tādēļ mazās uzņēmē darbības akta pārskatīšana nāk ļoti saulēcīgi. Mēs apsveicam to vienošanos, to vienprātību, ko minēja Butikofer kungs, un mēs esam pateicīgi virknei deputātu, kas ir atzinīgi izteikšies par Ungārijas prezidentūras centieniem jo šis jautājums mums tiešām ir prioritārs. Vēlētos norādīt uz dažiem īpašiem jautājumiem. Uzklausot eh, rūpīgi jūs teikto, varu teikt, ka ir pilnīgi vienošanās par pamatprincipiem. MBU patiešām ir uh, ekonomiskās izaugsmas virzītājs spēks, un mugurkauls. Tādēļ ir svarīgi veicināt to konkurētspēju, un tā ir prioritāte padomē. Tas savukārt ir atspoguļots secinājumos, kas tiks pieņemti konkurences padomē. Māja beigās. Šiem secinājumiem būtu jāatbild uz virkni no problēmām, kuras ir e, identificētas mazās uzņēmē darbības aktā. Labāk pieejamība finansējumam, labāk pieeja tirgiem, gan Eiropā, gan pasaulē, kā arī administratīvā sloga samazināšana. MVU. Mēs apsveicam to faktu, ka direktīva par novēlotiem maksājumiem, kas beidzot ir pieņemta, šeit padome aicina dalību valstis sākt ievies šo direktīvu pēc iespējas ātrāk. Un tas katrā ziņā uh, uzlabos likviditāti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā pavisam drīz tiks panākt vienošanās arī par komisijas mērķiem, lai samazinātu administrīvo slogu MVU. Galvenais mērķis ir radīt iespēju uzņēmumiem saņemt maksājumus mazākā trīs dienu laikā. Vairākas dalība valsts jau ir iesaistījušās sadarbībā, īstenojot šo likumdošanas aktu. Un tas būs patiešām tāds izrāviens, kas ļaus palielināt konkurēt spēju MBU Eiropā. Tik pacelts Jautājums arī par Eiropas uzņēmumu. Mēs arī šeit esam pavirzījušies uz priekšu. Bet, diemžēl, tikai. Uh, bet daļa dalībvalstu vēl nav pievienojušies uh, šim vienprātīgiem viedoklim. Šis likumdošanas akts varētu kļūt par tādu pagrieziena punktu MVO attīstībā. Un vajadzētu izdarīt spiedienu uz atlikušajām dalībvalstīm, lai panāktu vairākumu padomē. Mēs jau esam konsultējušies ar juridisko komiteju, kas mūs atbalsta. Un visbeidzot, stratēģija 2020. Mērķi, kas ir izvirzīti šajā stratēģijā, ir jāsasaista ar attiecīgiem pasākumiem, un tiem ir jāizpaužas noteiktās aktivitātēs, kas uzlabo MVU situāciju. Protams, dalībvalstīm ir jāpaveic sava darba daļa. Nodokļu sistēmas ir jāvienkāršo un jāpadara draudzīgāks MVU. Daļa dalībvalstu to jau ir izdarījušas arī Ungāriju, kura pašlaik ir prezidējošā valsts. Paldies par uzmanību! Lielas paldies! Debates līdz ar to ir slēgtas. Balsojums eh, notiks rītdien 2012. Tādējādi mēs varam eh, pievērsties eh, padomas un komisijas paziņojumiem par parādu krīzes pašreizējām aktualitātēm un Eiropas Savienības reakciju.